ES, gan trešajām valstīm, un tā mēs varēsim atbalstīt ilgspējīgus attīstības procesus pilsoņu interesēs. Paldies Šauca kungam! Cienītās dāmas, godātie kungi, esam beiguši debats par šo darbu kārtības jautājumu, un balsojums ir paredzēts šodien 11.30. Als nächster Punkt Nākamais darba kārtības punkts ir Florence kungas ziņojums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Pirmais uzstāsies Karls Hainz Florence, referents uz četrām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Sākumā es vēlējos uh, pateikties komisijai un pārējiem kolēģiem, kas man palīdzēja dokumentu izstrādē. Nu, tas nebija pats vienkāršākais darbs. Sadarbība ar komisiju bija vienkārši izcila. Vēlējos pateikties um, tiem darbiniekiem, kas uh, arī manā birojā strādāja dienu un nakti, lai taptu šis dokuments. Dāmas un kungi, ja mēs runājam par elektroniskajiem un elektriskajiem atkritumiem, mēs nerunājam par kaut kādiem pārspīlētiem vides standartiem un to īstenošanu. Mēs eh, vēlamies eh, padomāt arī par labāku izēvielu izmantošanu Eiropas Savienībā, jo izēvielas eh, samazinās ar katru dienu un vienu dienu varētu pienākt akūts to trūkums. Tādēļ šajā ziņojumā mums ir jādomā gan par ekonomiskām, gan par vides vajadzībām. Diemžēl ir jāsecina, ka ir ļoti daudz trūkumu. Eiropas Savienībā šie atkritumi atkritumu vākšanas apjomi ir e, ļoti atšķirīgi. Piemēram, ziemeļu valstīs ir apmēram 16 kg gadā tiek e, savākt uz vienu cilvēku, un citās valstīs tikai kilograms gadā - 16 pret 1. Nu, šī proporcija ir vienkārši kliedzoša. Mums vajadzētu arī uh, nosaukt šos sliktos skolniekus vārdā, nosaukt tās valstis, kuras uh, šeit iet nopakaļus. Un katra valsts dara, ko tā vēlas, tā definē likumus, kā tā vēlas, un tās valstis, kuras savāc tik maz lūžņu īstenībā, nevar stāties tiesas priekšā, jo tās ir uzstādījušas pašas savus standartus un rīkojas eh, pēc vislabākās sirdsapziņas saskaņā ar tiem. Mums taču ir vienotais tirgus, šķiet daži to kādreiz piemirst, jāņem vērā, ka tie ir izcili. Uh, Eiropas Savienības ieguvumu, priekšrocības, ko mēs varam baudīt eh, šajā vienotajā tirgu, un mums ir jāparūpējas, lai eh, šī atšķirīgā pieeja no kopīgās sistēmas neizveidot tādu milzīgu sacaurumotu šveices sieru, bet tādu sieru, kurā ir vairāk siera nekā caurumu. Mēs uh, esam veduši sarunas ar komisiju. Es ceru, ka beidzot eh, eh, mēs varēsim izveidot modernu sistēmu. Protams, eh, viss nav tik vienkārši. Arī Vācijā bieži vien daudz lietas notiek tādā pašplūsmā. Mums ir jādefinē labā kopīgi mērķi. Ir ļoti daudz metālūžņu eksportu uz citām valstīm. Palasot šos um, datus, jums vienkārši mati saceļas stāvus. Mēs pārbaudījām 420 konteinerus ostā, uh, uh, kuros bija šo iekārtu atkritumu, un 360 ko konteineros atradās neatļauti atkritumi. Un, piemēram, jāņem vērā, ka vienā tonā platīna ir 10 gramu uh, zelta un uh, vienā tonā rūdas tikai 2 gramu zelta. Mūsu bērni mums nepiedos, ja mēs tik uh, viegliprātīgi rīkosimies. Tādēļ mums jāpadomā arī par labāku uh, Um, atpakaļ pieņemto instrumentu, savākšanas instrumentu, un ja jūs vēlaties uh, atteikties no kāda priekšmeta, vairs to nevēlaties izmantot, ir jābūt iespējai to nodot atpakaļ par velti veikalā, kur esat to iegādājies. Un ir labāk šos uh, mm, aprīkojums un iekārtas nodot atpakaļ veikalā, nevis vienkārši viegli roku tos izmest atkritumu kastē. Dāmas un kungi, jārunā arī par uh, citu direktīvas darbības jomu. Dāmas un kungi, ja Eiropas Savienībā tiek. Uh, uh, uh ražota lampa, jums tā ir uh, jāpiereģistrē visās 27 dalību valstīs, lai to pēc tam varētu arī izmest atkritumos. Šī sistēma noteikti ir jāvienkāršo. Paldies, paldies Florence kungs. Tagad došu vārdu Patočinkam, uh, Patočinkungam komisijas vārdā lūdzu. Good morning, Madam Chair. Labrīt, priekšādātājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Arī es gribētu pirmām kārtām teikt paldies un paldies Eiropas parlamentam, pirmām kārtām eh, referentam Florence kungam tāpat arī godātajiem ēnu referentiem un vidas komitejai kopumā par ļoti grūto paveikto darbu. Viņu, par viņu iesaistīšanos un apņēmību, iesniedzot grozījumus, kas tika pieņemti komitejā, tāpat kā eh, tā, tieši tā kā tas notika pagājušās nedēļās. Ar prieku secinu, ka ļoti daudz grozījumu pilnībā atbalsta komisijas noteiktos mērķus attiecībā uz šiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem respektīvi. Uh, pilnībā izmantot eh, vidas aizsardzības labums, ko nodrošina šāda veida direktīva, pastiprinot mērķus, to saku tāpat laikā nodrošinot, ka šie mērķi ir reāli sasniedzami, eh, stiprinot direktīvas īstenošanu, nosakot atsevišķus noteikumus eh, apka, un lai apkarot nelegālu šo atkritumu izvešanu un mērķis samazināt lieko administratīvo slogu, darīt to būtiski tā, lai Eiropas ražotājiem būtu vieglāk izturēt, īstenot šo direktīvu un to darīt pastiprināts palīd, e, sadarbības e, pamatu. Šādā veidā mēs dosim būtisku ieguldījumu ceļā uz e, labu atkritumu pārstrādes sabiedrību. Mēs runājam par vienu no tiem, par tiem atkritumiem, kas pieaug visstraujāk apmēros Eiropā šobrīd. Un tieši šajā jomā ir milzīgs potenciāls samazināt uh, lieku, lieku izēvielu izmantošanu ņemot vērā šo ļoti pozitīvo nostāju, vienošanos starp komisiju padomu parlamentu, gribu nākt klajā ar pāris komentāriem par īpaši specifiskiem eh, jautājumiem. Savākšanas mērķi komisija priecājas, ka parlaments pilnībā pieņem ambīciju līmeni, ko ierosinājas komisija un arī jauno uh, mērķa noteikšanas datumu. Protams, ir ambiciozs, bet vēlamies aizsargāt uh, vidu un vēlamies stiprināt arī ekonomiku. Tas ir sasniedzam, šie mērķi ir sasniedzam katrai dalībvalstī un tas ir ļoti svarīgi komiteja ierosina šo mērķi definēt jaunā veidā, pieminot gala mērķi, eh, to kā, veidojot to kā proporciju no eh, kopējā saražot atkritumu daudzuma. Eh, komisija piekrīt šāda veida metodē, tādā gadījumā tiek izstrādāt attiecīgi metodoloģija, kas ļauj aprēķināt visus šos skaļus, un komisija ir gatava dot savu ieguldījumu šādas metodoloģijas izstrādē. Tieši tā, kā to ierosina vidas komiteja. Runājot par direktīvas aptvērumu, tiek ierosināts atteikties no saiknes starp eh, ROX direktīvu un šo direktīvu. Eh, komisijas priekšlikuma pamatmērķis šajā jomā bija precizēt, bet nemainīt eh, jau iepriekšējo atkritumu direktīvu. Un visbeidzot, viens konkrēts jautājums aptvēruma ietvaros attiecībā uz uh, saules baterijām. Uh, tiek ierosināts šos, šos, ja, šo izslēgt no kopēja aptvērumu, jo tas atbilst kopējai komisijas sākotnēm priekš, arī komitejas priekšlikumam. Uh, Un tomēr mēs apzināmies, ka arvien vairāk pieaug bažas, kas saistīs ar iespējamu vidas ietekmi šādiem saules paneļiem. It īpaši tajā brīdī, kad tie nonāk atkrituma stadijā. Tiek panā... Nesen tika iesniegta brīvprātīga vienošanās no saules paneļa ražotājiem, bet tur jāsaka, nevar eh, nodrošināt šo kritēriju atbilstību šai atkrituma direktīvai. Drīz vien šis teksts tiks arī publicēts, un mēs pilnīgi noteikti, mums pilnīgi noteikti nepieciešams izvērtēt risku, ko videi rada šādi šādu saules paneļu izmešanu atkritumos tajā brīdī, kad tie ir jau nolietojušies. Un tas jāskat šīs direktīvas e, kontekstā. Noslēgumā šī jaunā elektronisko un elektrisko at iekārtu atkritumu direktīva paredz jaunas procedūras, tātad iepriekšējo tekstu kodifikāciju, apvienošanu ar atsevišķiem jauniem elementiem. Mēs joprojām uzskatām, ka šajā pārstrādāšanas procedūras izmantošanas gadījumā mums principiāli vajadzētu respektēt jau iepriekš izmantoto procedūru. Tika mai tikai tikai ietekme nu, izvērtēta tikai atsevišķiem elementiem, bet tāpat laikā mēs piekrītam jūsu mērķiem, mēs piekrītam arī tai virzībai, kāda ir atsevišķiem grozījumiem, ko iesniegus komiteja. Nu, un tagad ar interesi uzklausīšu jūsu debats par šo jautājumu un par ierosinātajiem grozījumiem. Nu, man tālākie komentāri no komisijas puses būs tajā brīdī, kad es teikšu noslēgumu vārdu pēc debatēm. Paldies! Un kommen wir zu den Rednern. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, tautas partijas grupas vārdā uzstāsies uh, Rihards Zēbers uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Sākumā vēlējos pateikties Karlim Halinsam Florencam uh, par viņa tik pragmatisko pieeju šim dokumentam. Un mēs pašā sākumā vēlos uzdot jautājumu komisāru kungam. Komisāru kungs, jūs teicāt, ka dalību valstīm vajadzētu parūpēties par vienotākas sistēmas izveidi. Jā, Eiropas Savienības moto ir vienoti daudzveidībā, bet vai var pieļaut to, ka, piemēram, vienā valstī savācās 16 kg šo atkritumu un citā 1 kg? Varbūt šeit daudzveidība īsti nenāktu par labu un uh, mums vajadzētu varētu varbūt sting, runāt stingrāk valodu ar dalību valstīm, runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Mēs nevaram pieņemt skaistus likumus un dalību valstis visu darīs pēc savas patikas. Es uh, eh, vēlies jums atgādināt, jūs sniedzāt interviju runājot par atkritumu apsaimniekošanas krīzi Neapolē. Jūs teicāt, ka nav vēl pieņemts kaut kāds eh, konkrēts plāns, bet jums komisijai, kā līguma sargātājai, ir jāparūpējas par šādu plānu iniciēšanu. Uh, Eiropas Savienības nākotne ir atkarīga arī no atkrituma apsaimniekošanas problēmas. Tādēļ mums ir nepieciešams arī dalība valstis. Dalība valstīm šie likumi ir jāīsteno. Ja jūs būsiet um, pārāk atturīgi, mēs nekur tālu netiksim. Ir jābūt arī ļoti realistiskiem mērķiem attiecībā, piemēram, uz mazākajiem uzņēmumiem un individuāliem klientiem. Katram ir jāuzņem sava atbildības daļa. Bet arī tie, eh, kam ir lielāka atbildības daļa, proti dalību valsti, viņiem eh, reiz par reizi ir jāatgādina, kāda ir šī atbildība un jāatgādina viņu uzdevumu. Paldies tagad eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Katalīna van Bremta uz divarpus minūtēm. Paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs nu, mēs tagad drīz piedzīvosim energo samitu un ļoti daudz tika runāts par energoefektivitāti, taupīgu resursu izmantošanu un direktīvā jūs redzat, jā, ir jāīsteno ļoti daudz lēmumu, tie ir jāīsteno praksē. Mēs to ievērojam arī rūpīgi strādājot pie iesniedzējumajiem grozījumiem. Uh, un atkritumu kalns turpina kļūt augstāks. Mēs nerunājam tikai par tādiem sadzīves atkritumiem, bet arī par elektriskajām ierīcēm, kas ir jāpārstrādā vai jāizmanto atkārtoti. Jāņem vērā, ka tikai viens no trim šādiem priekšmetiem tiek pārstrādāts vai izmantots atkārtoti. Un e, mums vajadzētu parūpēties par labākiem pārstrādes mērķiem, par uh, lielāku šo atkritumu skaitu savākšanu, un mēs nevaram eksportēt visas savas nevajadzīgās mantas vienkārši uz trešās pasaules valstīm. Jāparūpējas arī par savu resursu taupīgu apsaimniekošanu un arī saudzīgu attieksmi pret vidi un e, tas attiecas arī uz mūsu atkritumu eksportu uz trešās pasaules valstīm. Ir jābūt ļoti skaidriem mērķiem, parlamenta nospraustie mērķi tādi arī ir, tur viss ir skaidri un gaiši atrunāts, un vēlējos pateikties Florence kungam par labo sadarbību, un pateicoties tai ir radies līdzsvarots, saskaņots ziņojums, un parlaments sarunās ar komisiju un padomu e, varēja justies patiešām spēcīgs. Es ceru, ka tas viss tiks efektīvi īstenots arī praksē eh, mūsu politiskajai grupai ir ļoti būtiski runāt arī par cīņu pret nelegālo eksportu un uh, ir jārunā arī par uh, mazajām iekārtām, uh, jo E, piemēram, e, ja mēs runājam par ledus skāpi atpakaļ nodošanu, tas varbūt ir e, labi noregulēts, bet ir jāparūpējas arī par labāku šo mazo elektrisko aptkritumu apsaimniekošanu. Komisāra kungs, jūs solījāt veikt izvērtējumu. Es ceru, ka jūs turēsiet doto vārdu, un tas vienmēr ir jāpatur prātā, arī tad, kad runāsiet ar padomi. Es eh, tagad vēlējos pateikties atkārtot kolēģiem par eh, šo ambiciozo tekstu un eh, lūkšu jūs balsot par to. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad ALDE grupas vārdā Panajotova kungs. Divas minūtes. Госпожо председател, господин комисар, колеги. Европа плаща над 100... Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godātāji kolēģi. Eiropa vairāk kā 130 miljārdus eiro tērē dažāda veida eh, strateģisku materiālu iegādai. Un tagad mums ir jauna direkt, tagad mums ir direktīva, kas attiec uz elektroniskiem neelektriskajiem iekārtu atkritumiem. Un tā tika pieņemta vienprātīgi. Mūsu komitejā grib pateikties referentam, arī Jānu referentiem par ļoti labi paveikto darbu kompromiss, pie kā mēs nonācām un par ko balsosim šodien, uh, ir, vien, ir solis uz priekšu viena no labākajām jomām, respektīvi šādu elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu pārvaldīšanā Eiropā. Pateicoties šeit noteiktajiem mērķiem, kas ir daudz ambiciozāk, pateicoties jaunākajiem savākšanas aprē, aplēšanas metodēm un metodoloģijām, mēs atrisināsim strateģiski svarīgu problēmu Eiropai. Jo elektrisko un elektronisko iekārtu daudzums pieaug ārkārtīgi daudz. Šajās iekārtās ir ļoti daudz retu metālu, platīna, un visus šos metālus varētu atkal otrreizēji pārstrādāt. 2008. gadā dalību valstis noraidīja 350 tonu metāla nodeva atkritumos, to nepārstrādājot. Šādi tas ir jāmaina, to nevar pieļaut. Un par to arī runājam savā ziņojumā, savos grozījumos. Tāpat laikā e, vēlamies nodrošināt arī vidas aizsardzību nenoliedzam. E, turklāt gribu arī kolēģiem atgādināt, e, ka viņiem vajadzētu tiešām balst, atbalstīt šo ziņojumu arī balsojumā. Po verde, l'onorevole Tremopulos per due minūti. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Tremopuls kungs uz trim minūtēm lūdzu priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Ar šīs direktīvas palīdzību mēs vēlamies cīnīties pret šiem milzīgajiem atkritumu kalniem. Tas varētu būt, tie varētu būt 12,3 miljonu tonu. Uh, Um, līdz 2020. gadam. Uh, un uh, jāņem vērā, ka tie ir uh, iespējami kaitīgi atkritumi un nav uh, atkritumu savākšanas iekārtu, un mēs esam noteikuši 65% no atpakaļ nodoto aparātu daudzuma. Īstenībā mazāk par pusi no šiem pārdotajiem aparātiem tiek pārstrādāti, uh, tie tiek vienkārši izmesti ārā vai eksportēti uz trešās pasaules valstīm. Uh, tika noteikti mērķis 4 kg apjomā, tātad tas ir tas daudzums, kas ir jāsavāc uz vienu personu gadā. Bet situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Ir ļoti ambiciozas valstis un tāpat ir valstis, kuras savāc ļoti mazu šo atkritumu skaitu. Un Jāņem vērā, ka noteikumi vienkārši netiek īstenoti. Mums ir jāparūpējas, lai e, šie noteikumi attiektos uz visām valstīm. Un mēs vēlamies, lai tiktu uh, savākts 85% no šiem atkritumiem. Tāpat mēs vēlamies, lai lielāks šo atkritumu skaits tiktu pārstrādāts un atkārtot izmantots. Un uh, vēlamies parūpēties, lai mājasemniecības atkritumi arī tiktu vākti tikpat rūpīgi un lai pārdevēji pieņemtu atpakaļ pārdotās preces, tad, ja, piemēram, tirgū parādās jaunāki izstrādājumi. Mēs, eh, protams, vēlamies, eh, lai visa atkrituma apsaimniekošanas procedūra norisinātos pēc iespējas gludāk un lai šos materiālus varētu izmantot atkārtot. Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā Julija Girlinga uz vienu minūtu. Thank you. Paldies! Arī es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un referentam par darbu, kas paveikts pie šī jautājuma. Direktīvas mērķi ir skaidri, un mana grupa principā tos ir ļoti priecīga atbalstīt. Jā, patiešām elektriski, elektroniski atkritumi ir visātrāk pieaugošais atkritumu veids, un mums ir vajadzīga direktīva, kā risināt šo jautājumu. Protams, ka vēl aizvien ir ļoti daudz detaļu, kas ir jāatrisina. Pirmkārt, gribētu piemaksāt izmaksas. Pārstrāde, atkārtota izmantošana un utilizācija nav lētsprieks, un tas nav par brīvu. Princips par to, ka maksā ražotājs, ir pareizs, un mēs nedrīkstam izveidot sistēmu, kas uzliktu papildus slogu nodokļu maksātājiem, jo īpaši šajos fiskālās konsolidācijas laikos. Otrakārt, gribu uzsvert to, ka ir nepieciešams saglabāt elastību dalību valstīm. Jā, es pilnībā piekrītu, mums vajadzētu izvirzīt ambiciozus mērķus, bet nejauksim mērķus ar atbilstību un ne, neliksim pārāk precīzes norādes dalību valstīm, kā šos mērķus sasniegt. Un gribētu pieminēt arī to, ko teica jau Van Brenta kungs par mazajiem elektriskiem, elektroniskiem atkritumiem. Tā ir joma, kas ir nepamatoti aizmirsta, un šeit, ja mēs izveid, izstrādāsim ambiciozus mērķus, tas nozīmē, ka šie mazie elektriskie, elektroniskie atkritumi aizvien vairāk nākotnē tiks savākti. Paldies! Paldies! Tagad goja e grupas vārdā Sabīne Vilsa uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies! Eh, šo eh, novecojošo iekārtu atkritumu kalns turpina augt augstumā eh, miljoniem tonu katru gadu, un tas rada patiesus draudus gan cilvēkiem, gan videi. Esmu pateicīgi Florence kungam, ka viņš ir skaidri atspoguļojis šo problēmu. Mūsu politiskā grupa arī varēja panākt konkrētus uzlabojumus darbojoties vides komitejā. Ir jābūt stingrākam eksporta regulējumam, un es ceru, ceru, dārgie kolēģi, ka jūs atbalstīsiet šo regulējumu tādā veidā, aizsargājot cilvēkus uh, attiecīgajās valstīs. Bet joprojām es neesmu uh, piekritusi tam, ka vajadzētu no šīs direktīvas aptvērumu izņemt uh, solāros moduļus, un uh, es e, nedomāju, ka uh, ražotāji tos tā pieņems uh, atpakaļ. Bieži vien saul, šo saules paneļus uzstāda uh, cilvēki, tātad veicot roku darbu, un tie var uh, sagādāt kaitējumu gan cilvēku veselībai, gan videi. Uh, un uh, ir daudz materiālus, kuriem skaidri ir norādīts, ka tie var sa sagādāt šādu kaitējumu veselībai. Komisijai ir jāpārbauda šie materiāli ļoti rūpīgi. Ja netiks skaidri un gaiši pierādīts, ka šie produkti nenodara nekādu ļaunumu cilvēku veselībai, tad tos nedrīkstēs palaist tirgū. Mēs esam iesnieguši arī vairākus grozījumus, uh, eh, 101 un 102. Lūkšu kolēģis tos atbalstīt. Paldies! Grazie per il grupo Europa. Paldies. EFD grupas vārdā Rosī kungs lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tās normas, kas ir iekļauta šajā tekstā, ir ļoti būtiskas un problēmas, kas mums šajā sakarā ir, varēsim atrisināt tikai tad, ja pāriesim uz otro lasījumu. Un neskatoties uz uh, šiem tātad uh, prasībām, kas tiek uzliktas ražotājiem, kas pēc tam tiks nodots patērētājiem. Nu, jebkurā gadījumā esam jau pārgājuši no nereālas 65% savākšanas mērķa uz pat vēl nereāla, nereālākiem 85%. Kā mēs varam uzlikt dalībvalstīm pienākumu, uzlikt savukārt pienākumu ražotājiem, lai tiktu pārstrādāt 85% no uh, šie aprīkojumi, jo, piemēram, ja šīs preces tiek pārdotas, pārdotas tālāk vai nodotas kādam citam, kā mēs varam uzlikt pienākumu atkārtoti izmantot šo, šīs iekārtas. Nu, jebkurā gadījumā tas ir pretrunā ar patērētāju drošības ideju, jo vecākai izstrādājumi, aprīkojums tiks palaists atpakaļ tirgū, tas patērē vairāk enerģijas un jebkurā gadījumā var kaitēt arī patērētām. Ja šis teksts netiks pēc būtības grozīts, tad mēs balsosim pret. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad dosim vārdu Sonik kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Elektriskie un elektroniskie atkritumi ir atkritumi, kas visātrāk pieauga Eiropas Savienībā, un šeit jārunā ir gan par vides aizsardzību, cilvēku veselības aizsardzību, bet tajā pašā laikā nevaram aizmirst arī efektīvu resursu izmantošanu. Direktīvas pārskatīšana attiecībā uz elektroniskām, elektriskām iekārtām, te vajadzētu ņemt vērā tomēr arī kaut kādus realistiskus mērķus dalību valstīm. Uh, piemēram, datori, televizori vai um, leduskapji tiek uh, retāk nomainīti un šis iekār, šīs iekārtas kalpo ilgāk. Referents vēlas atrisināt problēmu saistībā ar tām normām, kas nav labvēlīgas pret jaunajām dalību valstīm. Un šai sistēmai vajadzētu ņemt vērā atšķirību gan cilvēku mentalitātei, gan arī dažādās tirgus situācijas dažādās dalību valstīs. Es vēl aizvien uzskatu, ka jaunajā regulā vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz kontroli, kontroli pār savākšanu Un daudzās dalību valstīs sistēma īsti nedarbojas, tiek radīti fiktīvi dokumenti attiecībā uz atkritumu savākšanu, un uh, kad tiek izsekots um, šiem uh, čekiem un rēķiniem, tad bieži vien tiek uzzināts, ka um, apjomi attiecībā uz atkārtot savākto uh, aprīkojumu ir palielināti, nu tad tie ir viltot dati tāda. Mēs redzam, ka šī pāraudzība nav pietiekama un pastāv melnais tirgus uh, tādos gadījumos, kad um, iekārtas tiek pārstrādātas ārpus tām vietām, kur to vajadzētu darīt. Un šāda praksa ir jāizbeidz. Paldies! Paldies! Dodam Mekavana kungam vārdu kundzei viena minūte lūdzu. Priekšsēdētāji, ja vēlos pārstrādāt kādu no savām elektriskajām, elektroniskajām iekārtām, man pašai tas ir jā, jāved uz uh, padomes pārstrādes vietu, tās ir četras vai piecas manā pilsētā. Ja gribu pārstrādāt kartonu, plastmasu, stiklu, uh, tie tiek savākt no manas mājas, un ja gribu pārstrādāt baterijas, tad uh, savas vecās baterijas var aiznest jebkuram mazumtirgotājiem. Ja, gribu, ja gribam redzēt, lai attiecībā uz šiem atkritumiem mērķi tiek palielināti, tad jāveicina šī savākšana, jāpadara, uh, jā, jāpanāk situācija, lai patērtājiem būtu viegli nodot šos atkritumus. Un ja mērķis ir 4 tonnas uz cilvēku gadā, tas ir neadekvāts mērķis, to pārāk ātri varēja sasniegt uh, cilvēki, kas nu, vienkārši pārstrādā, uh, nodod vienu leduskap. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams daudz ambiciozāks mērķis, lai šie mērķi būtu lielāki un uzņēmumi patiešām nopietni pieietu, lai varētu pārstrādāt tātad tās noderīgos elementus. Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka tiek runāts par um, stratēģiju, kura attiec arī uz šo direktīvu. Tātad mums jārunā par pilnīgi visiem elektriskiem, elektroniskiem atkritumiem, un te nevar būt nekādi izņēmumi. Eiropā šodien tas ir izņēmums, bet mums jāparūpējas, lai, tie, lai tas būtu obligāts pasākums. Bieži vien tiek runāts par izēju materiālu trūkumu, un man baili, ka mēs nekad nepanāksim progresu, ja šī direktīva veiksmīgi nestrādās. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole. Paldies! Deivisa kungs, pusotra minūte lūdzu. A, a direktīvas pārstrādātais variants, bet, nu, es domāju, ka vairāk no mums strādāja pie sākotnējā direktīvas varianta. Šī ir laba ideja, lab, lab, laba iespēja uh, papildināt direktīvu un panākt to rezultātu, kādu, mūsuprāt, vajadzēja arī panākt. Bet mēs arī gribētu nodrošināt, lai um, preces tiek veiksmīgi pārstrādātas un nav tāda situācija, ka daudzas no šīm precēm nonāk uh, um, attīstības valstīs, un tad bērni ar tām spēlējas, un tās tiek vienkārši sadedzinātas. Ir, protams, ražotāji, kas saka, lūdzu, neatbalstiet vienu grozījumu vai citu grozījumu, kas mēģinātu apiet šos lik likumdošanas caurumus, bet uh, tie ir viņu produkti, kas nonāk šajās izgatavēs, un tādēļ mums jā, jāizstrādā priekšlikumi, lai izvairītos no šādas situācijas. Bet mums ir arī tagad iespēja izdarīt visu, kas ne, netika izdarīts pirms tam. Printeru uh, uzņēm, uzņēmumi mēģina lēti, salīdzinoši lēti uh, pārdot savus uh, produktus, un tad uh, patērētājs tiek piesaistīts ar, saistībā ar kārtridžiem. Un uh, ir arī cilvēki, kas uh, strādā un pārdos jums atpakaļ šos kārtridžus par zemāku cenu. Pirms dažiem gadiem mēs atklājām, ka printeru ražotāji ir uh, atklājuši ideju tātad, um, kā panākt, lai kārtridžus nevarētu pārstrādāt. Un tādēļ 4. pantā tika, tika iekļauta ideja, ka tirgu nedrīkst laist produktus, kurus nevar pārstrādāt, bet no nu arī to printeru uzņēmumu kaut kā apgāja, viņa lobēja vienu valdību, otru valdību, un rezultātā teica, ka printeru kārtiņus var uzskatīt par patēriņa precēm, nevis par elektronisko uh, iekārtu atkritumiem. Un tas nozīmē, ka dažās dalībvalstīs tie tiek uh, uzskatīti par šādiem atkritumiem, citās nē. Mums ir iespēja atrisināt šīs problēmas, lai nodrošinātu konkurētspēju tirgu un nodrošinātu pārstrādi. Gaidīšu kolēģi atbalstu. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Vlas. Paldies! Vlažeka kungam lūdzu vārds vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, nav nekādu šaubu, ka šī direktīva ir solis pareizajā virzienā, jo vēlamies panākt patiesas pārmaiņas attiecībā uz uh, savākto elektrisko un elektronisko atkritumu, iekārtu atkritumu apjomiem. Un kas attiecas arī uz uh, transportu, tad arī šeit nepieciešams harmonizēt uh, tos pasākumus, kas ir jāveic uzņēmiem un jāsamazina birokrātiskais sloks. Jo īpaši tas ir uh, pārlieku lielas birokrātijas sloga dēļ. Mums vajadzētu strādāt pie um, īstenojamiem un tiesiski saistošiem mērķiem dalību valstīm. Mums ir jāseko uh, noteikumam, ka ja kaut kas labi strādā, tad to nevajag mainīt. Bet, kas attiec uz direktīvas uh, aptvērumu, manuprāt, to vajadzētu tomēr nedaudz ierobežot, jo, ja mēs to paplašināsim, tad es baidos, ka pat tādas iekārtas, kuras nevar tikt pārstrādātas, varētu tikt iekļauts vai arī tādas uh, iekārtas ar garu dzīves ciklu, un tas lielā mērā apdraudētu uh, atkritumu savākšanas izvirzītos mērķus. Es uzskatu, ka tad, kad mēs izvirzām mērķus, mums vajadzētu būt ne tikai ambicioziem, bet vēl jau svarīgāk realistiskiem. Mums nevajadzētu radīt papildus slogu kopienai. Paldies! Paldies! Nu tālāk kungam lūdzu vienu minūti. Telefoni, lādētāji, spēlītes, dažādas termometri, leduskapi, saldētāji, mikroviļņu krāsnis, gludekļi, pulksteņi, rokas pulksteņi, DVD playeri. Uh, Putekļs sūcāja bērnu, rotaļlietas, video spēles, medicīniskas iekārtas, televizori, pultis, kalkulatori, radiatori, matu žāvētāji un veļas mašīnas. Nu, tad tie ir tikai dažas no iekārtām un ir vēl daudz citu iekārtu, kurām palielināsies cena, ja šīs direktīvas rezultātā. Un ja mēs domājam, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, izstrādāt šo likumdošanu tādā brīdī, kad uh, esam recesijā un cilvēkiem ir problēmas savilkt galus kopā. Tādēļ aicinātu visus parlamentā tomēr izrādīt līdzjūtību tiem smagi strādājošiem nodokļu maksātājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un šo perspektīvo likumu iemest tomēr miskastē. Paldies! Lukā. Paldies, turpin priekšādātāji nākamam runātājiem vārds. Natalkungs, zilās kartiņas jautājums. Vai jūs mums Natalkungs nepastāstītu, vai tad šī prasība par elektrisko iekārtu atkritumu eh, pārstrādi, kāpēc būtu cenai jāatbildēs? Tad, ja nemaksās ražotājs, tad kurš tad maksās par šo uh, iekārtu izmešanu? Un kāpēc viņš ir tā uztraucies, ka Kāpēc viņš uztrauc, ka pašvaldībām būs pēc tam vienalga jādomā par to, kā atbrīvoties šiem atkritumiem? Tad varbūt tomēr ražotājiem jāmaksā atbildēt uz šo jautājumu. Enjoy... Natāla kungs, jā, man patīk visas šīs vārdu apmaiņas, pilnīgi noteikti lieliski ir šāda zilā kartiņa. Jūs, kolēģi, zināt tikpat labi kā es ka, uz kuru pleciem tad beigās nogulsies šie, šīs izmaksas. Un tie būs nodokļu maksātāji, kas par to maksās. Un tas, ko es saku, ir tas, ka šobrīd mēs tāpat jau esam krīze, ļoti dziļi iegrimuši krīzē. Un tieši tāpēc nedomāju, ka šis ir īstais brīdis, kad pieņem šāda veida dokumen, dokumentu, un es pilnībā atbalstu nodokļu maks, maksātājus. Nu, fakts, protams, ir tāds, ka tas būtu jādara nacionālā līmenī, to būtu jā, jādara politiķiem, kas pēc tam e, jāstājas atkal vēlēšanās vēlētāju priekšā, un nevis komisijā komisijai, kam pēc tam nav nevienam par to jāatskaitās. Priekšādātāja turpina. Šķiet, eh, ka tagad Florence vēlas arī uzdot zilās kartiņas jautājumu. Es labprāt vēlējos kolēģi uzrunāt personiski, jo līdz šim debatēs par elektroniskajiem atkritumiem viņš nav izteicies. Varbūt, ka viņš ir pēkšņi nomainījis frizūru un es viņu vairs neatpazīstu. Bet kā jūs atbildēsiet pilsoņiem, eh, kad viņi pēc pieciem, sešiem gadiem konstatēs, mūsu izēju vielas ir beigušās un tās tagad ir nonākušas vai no atkritumos vai kaut kur ūdenī? Un lūdzu, izlasiet rūpīgi direktīvu, tur ne viens vārds vārds nav minēts, ka um, nodokļu maksātējiem būs jāsadz šīs izmaksas, bet gan ražotājiem. Un labprāt, kolēģi, es vēlējos dzirdēt jūsu atbildi uz šiem abiem jautājumiem. Paldies! Natāla kungs atbild uz jautājumu. Kur tad šīs izmaksas nav? Nu, tur, kur vienmēr. Nav jau, tā, nav jau tam jābūt pateiktam direktīvā, bet tā tas būs. Uh, Jums jau nekad nesakat iedzīvotājiem, ka lūk, jums būs lielāka nodokļa, lielāks cenas un tam līdzīgi. Nē, bet mēs runājam par 50 miljoniem eiro gadā, kas mums izmaksā šī, šī līdzdalība šai klubiņā mūsu nodokļu maksātājiem. Un es domāju, tāpēc šāda veida lēmumu būtu jāpieņem nācija līmenī, dalībvalstu līmenī. Tas jādara vietējiem politiķiem. Un Lielbritānijas eh, politiķi, piemēram, nevar šeit eh, cīnīties ar komisāriem, viņam nav nekādas rīcības iespējas, un tas nav pieļaujams. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Suliekundzei. Pad, labdien, komisāra kungs, man kolēģi atsaucās uz uzņēmumiem, un Eiropa šobrīd strādā pie kopējas stratēģijas, lai strādātu ar izēvielām un lai nodrošinātu šādu, piemēram, retu metālu pārstrādi. Es domāju, tas ir milzīgs potenciāls, ko šādu izēvielu pārstrādes, prātīga pārstrāde varētu dot. Eiropas normas ir jāstiprina, īpaši arī attiecībā uz atkritumu savākšanu šajā jomā. Nedrīkst pieļaut nelegālu šādu atkritumu eksportu izvešanu uz uh, trešās pasaules valstīm. Tātad jāstrādā pie savākšanas, un tas arī tiek paredzēts šai tiesību aktē. Neaizmirsīsim, ka galvenie, kas cietīs no neveiksmes vai, no, vai arī kas gūs eh, priekšrocības no ieguvuma, būs tieši patērētāji. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies izveidot tādu tiesību aktu, kas ir efektīvs. Tad mums ir tiešām, tā kā jau kolēģi teica, ir jādod savus ieguldījumus kopējas izstādes izstrādē. izstrādē un jāizbeidz šie zaudējumi. Elektroniskās un elektrisko iekārtu atkritumi pilnīgi noteikti uh, apjomos pieaug, un tāpēc ir vajadzīga otraizēja pārstāde. Bet mūsu pilsoņi nedrīkst no tā ciest. Mūsu pilsoņi ir līdzdalībnieki un nevis skatītāji šajā vidas politikā Eiropā. Arī viņiem jādod savus ieguldījumus. Paldies, saka priekšādētāji. Tālāk došu vārdu Gardīnī kundzei uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Piekrīt ļoti daudz, kam no tā, ko dzirdēju šorīt. Šī ir ļoti svarīga direktīva, izšķirīga direktīva, un tāpēc mēs balsosim par to. Es turklāt esmu arī pārliecināta, ka mums ir nepieciešams iedziļināties vairākos atsevišķos aspektos. Ceru, ka tas notiks otrajā lasījumā. Es turklāt vēlētos, lai notiktu ietekmes, tiktu veikts ietekmes novērtējums no komisijas puses attiecībā uh, Uh, uz to, kā tas viss turpināsies. Nu, ja mēs vēlamies vairāk aizsargāt vidi, tad tādā gadījumā mēs varam nonākt arī pie zināmām problēmām uh, attiecībā uz šo aptvērumu. Un ja ir ierobežots aptvērums savukārt tā, kā tas notiek pašreizējā direktīvā, tad uh, tas ir juridiski daudz skaidrāks un to ir vieglāk īstenot. Ir jāizpēt arī citi aspekti. Nu, piemēram, Mums ļoti uzmanīgi jāizturs eh, pret to, lai atbildību neuz, neuzvēltu tikai, vienam, tikai vienam dalībniekam. Jāiesaista šo izmaksu sadalīšanā, šai slogas sadalīšanā, jāiesaista visas puses ražotāji, izplatītāji. Jāceras arī, ka valstu specifika atcer, atšķiras dažādās dalību valstīs. Nav jau tikai tās sliktās un tās labās dalību valstis, nē. Tam visam pamatā ir konkrēta valsts specifika, ir dažādas sistēmas, ko katra dalībvalsts izmanto atkritumu savākšanā. Un visa šī situācija ir jāizvērtē. Tā lai nav beigās tādas dalību valstis, kas ir eh, jau izējas punktā labā nostājā, bet citām savukārt ir ļoti grūti šo direktīvu izpildīt. Tā ir ļoti laba direktīva, bet tā mums vēl jāuzlabo arī tālāk. Paldies, saka priekšādātāji, tālāk došu vārdu pietikainēns kundzei uz vienu minūtu, lūdzu. Priekšādātāji. Komisija ir likus mums priekšā programmu un priekšlikumu arī attiecībā uz izēvielu pārstrādi, jo, protams, izēvielu daudzums samazinās, resursi kļūst arvien mazāk un pieaug to cenas. Mēs zinām, ka tas, kas at, kad runājam par elektriskiem un elektroniskajiem iekārtu atkritumiem, piemēram, mobilajiem telefoniem, eh, šo atkritumu daudzums pieaug, tie tiek izve, izmesti nelegālās izgāstuvēs, tie tiek izvest uz trešām valstīm. Un tāpēc domāju, ka šīs direktīvas pārskatīšana iet pareizajā virzienā, eh, kas vērs uz šādu iekārtu otraizēju pārstrādi. Un šai sistēmai, pārstrādes sistēmai jābūt daudz efektīvākai. Tā, lai sloks tiktu likts uz ražotāju pleciem. Es domāju, būtu vajadzīga ir labāka atskaitīšanās sistēma. Mums gal galā galu galā ir jāzina, cik labi dalībvalstis direktīvas īsteno un kādā veidā tās pilda direktīvā noteiktos mērķus. Ir vajadzīga labāka atkritumu šķirošanas prakse, jāuzlabo, ir jāuzlabo arī mēķi, tiem jābūt ambiciozākiem. Domāju, ka šī direktīva ir ļoti labs sākums šim darbam, bet mums ir jāpārliecinās, ka darbs turpinās. Tātad ražotājiem jābūt tieši atbildīgiem par šo paveikto. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk došu vārdu Juzo kundzei uz vienu minūtu. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mums ir jābūt ļoti ambicioziem tajā brīdī, kad nosakām mērķus, bet ja tajā pašā laikā mums arī jāatzīst, ka referentu priekšlikumi nav viegli piemērojami, jo dalību valstu nostājas un pozīcijas atšķirs ļoti būtiski. Un tāpat laikā mēs pilnīgi noteikti pirmajā lasījumā viņa ziņojumu atbalstīsim. Ko mēs gan nevarēsim atbalstīt, ir tas, ka izdevumi par šādiem pārstrādes pasākumiem un atkritumu apstrādi e, tiek noteikti kādā atsevišķā citā tiesība aktā. Tāpēc balsosim pret 52. grozījumu, atbalstīsim 91. un 103. grozījumu. Mēs uzskatām, ka patērētājiem ir tiesības zināt, cik daudz maksā šāda atkrituma pārstrāde. Un tieši šāda veida normām būtu jābūt ietvertām attiecīgajos tiesību aktos. Turklāt būtu arī ļoti palīdzīgi, ja būtu procesa gaitā nodrošināta lielāka pārskatāmība. Eh, Paldies, un tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Eh, Staras kungs pirmais. Köszönöm elnök asszony elnézést a hezitálásért. Paldies. Es atvainojos, ka nesāku runāt uzreiz. Es vēlētos apsveikt Florence kungu par izcilo darbu. Mēs eh, šeit runājam par to, ka elektronisko iekārtu atkritumu apjoma arvien pieaug. Mēs vēlamies atbalstīt atkritumu otrreizēju pārstrādi, jo tādā veidā mēs eh, palīdzēsim vidē un mēs varēsim arī nodrošināt uh, to, ka izēvielas netiek uh, pārāk daudz tērētas. 85% no atkritumiem ir jāsavāc, bet uh, tikai 33% no šiem atkritumiem tiek otrreiz izmantoti. Mums ir jāvēršas pret nelegālajiem atkritumu pārvadājumiem. Tam vajadzētu būt galvenajam šīs direktīvas mērķim. Ja mēs runājam par atkritumu uh, atlasi un uh, vākšanu pa kategorijām, tad eh, ir jāatcerās, ka pašreizējā direktīva netiek eh, vienādi interpretēta visās dalībvalstīs. Šeit ir jārunā par atsevišķu kategoriju klasifikāciju. Tā vietā mēs šajā direktīvā runājam par visa veida elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem. Manuprāt, šīs problēmas ir ļoti aktuālas, ir īpaši ņemot vērā nesenās problēmas dalībvalstīs. Mums patiešām vajadzētu nodrošināt selektīvu atkritumu savākšanu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kura visu tikai šķērdē, un mēs to šķērdēšanu staucam par atkritumiem. Un patiesībā atkritumos ir tik daudz sudraba un zelta, ka tas cik ir vienā zelta rakturēs. Mēs patiesībā mums vajadzētu runāt par to, kāda ir mūsu atkarība no smagajiem metāliem un lai mēs ar tiem nepiesārņotu dabu. Mēs nevaram runāt par izmaksām, mums ir jārunā arī par dabu. Bet vēl bez tam es vēlētos pateikt, ka izņēmums ir tā saucamās saules baterijas, jo e, tādējādi tās saules baterijas, kuras satur kadmiju, pret tām šobrīd tiek piemērota konkurences izkropļojuma procedūra. Es uzskatu, ka mums vajadzētu balsot jā par tiem grozījumiem, kuri e, pieprasa arī nano atkritumu pārvaldību un ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valsts un komisija stiprinātu eksporta noteikums. Mums beidzot ir jāaptur atkritumu izgāšana nabadzīgajās valstīs. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Rubiks. Rubika kungam vārds. Yes. Yes, paldies, paldies, sēdētāji. Es esmu to cilvēku starpā, kas vienas notaļ atbalsta šāda dokumenta pieņemšanu. Es atbalstu arī pieeju dalītās savākšanas mērķa noteikšanai pa atsevišķiem posmiem. Šodien mēs Latvijā savācam tikai 25% no tirgo novietoto elektronisko un elektronisko iekārtu daudzuma. Tas ir ļoti par maz. Es atbalstu arī tos ambiciozos mērķus, kas tiek nostādīti regulā, bet tāpat laikā tas man izraisa bažas, ka mums dalību valstu starpā būs lielas atšķirības. Un tādēļ aicinu komisiju un visus, kas ar to nodarbosies, arī dalību valstis, vislielāko vērību pievērst šīs e, dokumentu izpildes kontrolē mēs latvijā gribētu protams nedaudz mazāku iespēju sasniegt mērķus līdz two thousand and sixteen gadam forty five un sešdesmit pieci procenti līdz divi tūkstoši divdesmit gadam. Grazie, la parola al... Paldies, un tagad eh, Paškas kungam vārds lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Paldies, priekšsādātājas kundze. Komisāra kungs, hier wurde sehr intensiv diskutiert. Es wurden viele, äh, es äh, tika daudzi äh, grozījumi iesniegti, un šis äh, kompromiss ir äh, ļoti äh, labs. Par grozījumiem runājot, es domāju, ka It īpaši 47. pants ir ļoti labi formulēts un līdz ar to šī savākšanas sistēma tiek atbalstīta nevis sodu sistēma, ja mērķi netiek sasniegti. Un tas ir ļoti nozīmīgi tajās valstīs, kurās nav atbilstošas infrastruktūras. Un es gribētu arī 93. panta jauno uh, formulējumu atbalstīt, jo šeit tiek runāts par to, ka daudzas personas un tirgotāji nepilda savus pienākumus. Un jaunie noteikumi risina ļoti labā veidā šo problēmu. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisāram Patočnikungam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudzi no godāmiem parlamenta deputātiem pieminēja īstenošanu, kas patiešām rada problēmas. Diemžēl šī problēma eh, neparādās tikai šajā jomā. Ar šo problēmu saskaramies eh, visās vidas aizsardzības jomās. Tātad, eh, lai izteiktos precīzāk, es zinu savus pienākumus saskaņā ar līgumu un esmu gatavs tos pildīt. Mēs gatavojam arī paziņojumu par īstenošanu. Šis paziņojums būs gatavs vēlāk šī gada laikā, un šajā paziņojumā mēs runāsim par īstenošanas pasākumiem tādā visaptverošā uh, tvērumā. Mēs uh, runājām arī ar direktorātu par šiem jautājumiem, jo es uzskatu, ka šis ir viens no jautājumiem, kam mums vajadzētu pievērst prioritāti turpmāko gadu laikā. Uh, ir jāatcerās arī, ka šis atkārtot iesniegtais priekšlikums noteikti atvieglos īstenošanu. Nākamais par mērķiem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi nodrošināt ambiciozus mērķus. Daudz no jums pieminēja, ka šīs, šie tipa atkritumi eh, tiek apstrādāti visātrāk. Ja patiešām mēs eh, dzīvojam elektronikas pasaulē, kur ir ļoti daudz elektrisku un elektronisku iekārtu, un tieši tāpēc eh, šis ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem. Nākamais par izmaksām. Jā, protams, tad, kad eh, mēs nākam klajā ar kādu priekšlikumu, mums ir jāņem vērā arī šī priekšlikuma izmaksas. Mums vajadzētu skatīt šo punktu pēc iespējas vienkāršāk taču es domāju, ka reālās izmaksas mūsu sabiedrībai un ekonomikai būtu vislielākās, tad, ja mēs šo jautājumu vispār nerisinātu. Ilgtermiņā tad mēs vispār nespētu rast atbildi. Pirms 14 dienām mēs publicējām tā saucamo atkritumu ziņojumu. Tajā pašā dienā es tikos arī ar Unikoru vienu no augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, uh, kas eh, nodarbojas ar elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādi. Mani pārsteidza daži fakti, kurus es tur uzzināju. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi mums saprast, ka, piemēram, mobilie telefoni, ko mēs ikdienā visu laiku turam rokās, īstenībā satur ļoti dārgus materiālus - zeltu, platīnu. Šie materiāli ir ļoti svarīgi nākotnē. Ja mēs turpināsim visu laiku iegūt izēvielas, tad eh, šīs cikls nekad neapstāsies. Es eh, turēju rokās 20 kg zelta, kas tika iegūts no mobilajiem telefoniem. Atklāti sakot, to bija uh, pacelt. To bija ārkārtīgi sarežģīti pacelt, un arī grūti bija to atstāt. Mums ir jāatcerās eh, par vissvarīgāko, un proti tā ir resursu efektivitāte. Esmu šo faktu jau vairāk kārt atkārtojis, taču, manuprāt, ir būtiski to neaizmirst. 20. gadsimtā saskaņā ar ANO datiem iedzīvotāju pieaugums eh, bija četras reizes, CO2 izmeši pieauga par 17 reizēm enerģijas patēriņš par 60%, tāpat arī uh, zivsaimniecības apjomi ir ļoti pieauguši. Ja tas tā turpināsies, tad 21. gadsimtā saskarsimies ar milzīgām problēmām, un tās būs vienkārši mūsu pieļautās kļūdas. Tieši tāpēc mums vajadzētu uh, skatīties uz šīm problēmām mazliet savādāk. Uh, Tieši tāpēc mēs arvien vairāk domājam par šiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem. Šis priekšlikums, par kuru jūs vēlāk šodien balsosiet, skar ļoti daudzus svarīgus jautājumus. Daudz no jums pieminēja labāku atlasi, nano materiālus un tā tālāk. Noslēgumā es tikai vēlētos teikt, ka pēc pirmā lasījuma, manuprāt, esam sagatavojuši labu uh, produktu labu ziņojumu, pie tā būs vērts strādāt otrajā lasījumā, un es ceru, ka gala produkts būs vēl labāks. Paldies! Paldies, komisār kungs! Tagad dodu vārdu referentam Florence kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. E, it īpaši jūsu pēdējo vārdu par uh, efektīvu resursu izmantošanu, to es varu uh, tikai atbalstīt. Bet nākošo mēnešu laikā uz jums viss skatīsies, jo tagad uh, viss strādāsies kopēji nostāju, un tad kopā ar padomu jums ir jāved sarunas un jāņem pieņem lēmums. Jāsaka, pēdējo septiņu mēnešu laikā padomu nav pakustējusies ne milimetru, un tas nebija saistīts ar Beļģijas prezidentūru. Tur ir dažas ļoti ietiepīgas valstis, un es gribu uh, atgādināt tikai šo, nu, praktiski uh, plašo vienotību ievērojot teikt, ka tie kolēģi, kas atbalstīja šo ziņojumu, viņiem lūdzu arī mājās. Uh, Uh, jāietekmē viņu valdības, tā kā tas pagātnē bija situācija nevar turpināties. Es dažus vārdus varu nosaukt, kas nu varētu tā ļoti uh, aktīvi darboties. Komisāra kungs, es domāju, ka nākošo mēnešu laikā mums būs uh, vajadzīgas intensīvas sarunas, jums jābūt stingram padomē. Un es domāju, ka tad mēs varam vēl arī norādīt, ka atkrituma politikā tāda izteikta nacionāla uh, risinājuma uh, uh, vēlme pastāv, bet tas nav produktīvi, jo iekšējais tirgus jau sen ir piedzīvis un tagad tas ir jāveido nevis pa, pusi, nevis visu. Bet problēma ir, ka šī, šādi puses risinājumi vēl 16.1 kā Rihards Zēberts pieminēja, mums daudz, kas vēl jādara, un ja mēs vienosimies, tad mēs esam uz tādu ļoti labu ceļu. Komisārkungs, es nemaz Nešaubos, ka jūs zinat jūsu uzdevums, un es gribu vēl pasvītrot, ka jūs izcili labi strādājat, un mēs jūs arī vēl atbalstīsim, un arī drusciņu, nu, tā kā uz priekšu pagrūdīsim, un to ļoti izteikti darīsim. Paldies! Paldies! Diskusijas par šo jautājumu ir noslēgtas. Balsošana būs pulkstens 11.30, balsošana būs arī 11.30, un tagad pārtrauc plenārsēdi līdz 11.30, kad sāksies balsojums.